Well, colleagues, may I, may I ask you to take your... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Not so, much, not so much work has remained for... Šodien mums ir samērā maz darba atlicis. I think, I think now we can start Es domāju, ka mēs varam sākt šodienas pēdējo formālo sanāksmi. Šī ir pirmā sanāksme šajā formātā, kad ir Eiropas parlamenta pilna delegācija Eironest parlamentārajā asamblējā un piecu partneru valstu pārstāvju. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes pirms šīs kopīgās sēdes mēs centāmies atrisināt atlikušos jautājumus par e, reglamentu un dibināšanas līgumu, kā arī nominēt cilvēkus, kuri ieņems amatus Eironest parlamentārajā asamblējā, par ko mēs rīt balsosim divi līdzpriekšsēdētāji un astoņi e, vicepriekšsēdētāji. Protams, arī tādus šos noteikumus mēs pieņemsim, tad tā tas būs. Un priekšēdētāji un vicepriekšēdētāji četrām pastāvīgām komitejām plus priekšēdētāji divām darba grupām, kuras mēs rīt domājam nodibināt. Man jūs jāinformē, ka ir vēl viena atlikusi problēma reglamentā Mēs pie tā strādājam un cerams, e, līdz dienas beigām mēs to atrisināsim. Runa ir par to, kā pieņem biroja lēmumus. Es nezinu, vai man vajadzētu ieslīgt pašlaik detaļās, bet e, priekšlikums pašlaik tiek izdalīts, jums visiem tas būs. Es ceru, ka šis priekšlikums būs pieņemams. Ļoti labs izredzes mums ir uz kompromisu noslēgšanu. Kas attiecas uz dibināšanas līgumu, tur nebija nekāda problēma, nekāda papildu priekšlikuma, tātad rītdien būs vieglas balsojums. Uh, parakstījis vai nu runātāji, vai nu vietnieki, un Ukrainas delegācijas, delegācijas um, gadījumā priekšsēdētājs, delegācijas priekšsēdētājs, kuru spīkers ir uh, pilnvarojis parakstīties viņa vārdā. Un pirms mēs pie trešā punkta darba kārtībā es gribu mm, vaicāt, vai ir kādi papildu jautājumi vai priekšlikumi vai neskaidri jautājumi par informāciju, kuru es nu pat pastāstīju, un arī par e, rītdienas sanāksmi. Varbūt par procedūrām kaut kas nav skaidrs, tad mēs varētu to šodien varētu noskaidrot. Uh, lai rītdien mums vairs nebūtu jāatgriežas pie pāruna procesiem, pie tādajādi, lai rītdien mums nebūtu vairs nekāda problēma, un mēs varētu nodibināt asamblēju bez problēmām. Neredzu, ka kāds gribētu ko paicāt, acīm redzot, jums ir visa nepieciešamā informācija. Redzu, ka gandrīz visi jau saņēmuši kompromisa priekšlikumu, kā arī mm, lēmumam par darba grupām. No nu, Ukrainas delegācijas lūdzu stādēties priekšā. Latvijas Lukjanovs, Ukrainas parlamenta reģiona partija, Mūsu komponents sanāksmes laikā mēs apspriedām jautājumu, ka delegāti, kas tiek iecelti dažādos amatos, pārstāv valstis, un viņu nomaiņas gadījumā tā valsts, kas, eh, teiksim, maina savu delegācijas sastāvu, praktiski automātiski saņem atbalstu attiecībā uz jaunajiem locekļiem no pārējiem par parlamentārās asamblējas locekļiem. To mēs apspriedām mūsu sanāksmes ietvaros. Uh, un mēs gribētu, lai arī otra puse atbalstītu šādu lēmumu. Tātad, ja būs vajadzīgs nomainīt vadošos amatos esošos. Es domāju, ka tas ir acīm redzami pats par sevi, jo politiskais eh, ritms katrā valstī ir atšķirīgs. Varbūt delegācija pārmaiņas šajā te mūsu parlamenta mm, perioda laikā. Tā kā pilnīgi dabiski, ja kāds e, iet prom, vai arī ja parlaments, attiecīgais parlaments pieņemam, pieņem lēmumu, un tad šī pozīcija paliek šajai valstī līdz e, e, noteikumos ir skaidri pateikts, ka austrumu partneru komponents pieņem pats savu lēmumu par to, kā šīs vietas sadalīt. Tāpat kā Eiropas parlamenta komponentē, tas drīzāk ir kāds apstiprinājums, ko izsaka viss, visa asamblēja par to, kādi ir šie komponenti. Mēs no Eiropas parlamenta puses nevaram iejaukties lēmumos par dažādām dažādiem amatiem mūsu austrumu partneru pusē. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Neredzu, ka vēl, varbūt vēl kāds eh, gribētu kaut ko teikt. Laikam jau nē. Paldies par šo jautājumu. Ja citu komentāru nav par noteikumiem, Olenis Janakungs. Thank you, sir. Uh... Paldies, dāmas un kungi, kolēģi. Mums ir saraksts ar papildināju 14, 16, 6 punktām. Armēnijas delegācijai nav nekādu iebildumu, mēs to pieņemam. Thank you very much, Mr. Hovanesjan. Paldies, Hovanesjana kungam. Uh, well, we continue. Tad mēs varam turpināt. Trešais punkts. Gribu informēt e- Eiroparlamentāriešus. Mūsu austrumu partneriem ir bijusi konstruktīva sanāksme par amatu sādalu Eironest asamblējā. Parasti tas nav, nenotiek viegli, bet pašlaik viņi jau ir vienojušies ka Tarasjuka kungs, Ukrainas delegācijas vadītājs, tiks nominēts kā līdzpriekšēdētājs Eironest parlamentējā e, kopprezidents, viņš pareizi saucās, un viceprezidente būs delegācija vadītāji. No pārējām, no pārējām delegācijām būs viceprezidenti. mūsu austrumu partneru informācijai varu teikt, ka mums jau ir lēmums, kas tika pieņemts mandāta, Eiroparlamenta mandāta sākumā, ka priekšēdētājs un četri vicepriekšēdētāju Eiropas parlamenta delegācijā tiks nominēti kā līdz priekš prezidents un viceprezidents Bez tam gribu informēt vismaz no mūsu puses. Mē, mums jau ir vārdi Eiroparlamenta deputāta vārdi, kuri būs eh, līdz priekšsēdētāji trijām no četrām pastāvīgajām komitejām politiskajās lietās, eh, cilvēku tiesībās Gunārs Hokmārks, būs līdzpriekšēdētājs ekonomikas eh, integrācijas ehm, komitejā. Jorans Ferms būs mūsu līdzpriekšsēdētājs. Energo drošība pagaidām vēl nav nominēts neviens. Un sociālo jautājumu izglītības un pilsoniskās sabiedrības jautājumos Andrikienas kundze. Bez tām mums ir līdz priekšsēdētāju abām darba grupām. Darba grupa Bel Baltkrievijas jautājumā. To pārstāvēs Eiropas tautas partija, Protaseviča kungs, un reglamenta jautājumā sociāldemokrātu pārstāve Edita Hercoga. Tie divi mūsu nominētie mm, cilvēki, un rīt mēs eh, skaidri zināsim arī vicepriekšēdētājus no Eiropas parlamenta, bet eh, tas būs eh, diezgan viegls jautājums, cik es sapratu no politisko grupu koordinatoriem. Tagad došu vārdu Tarasjaka kungam, lai informētu par ātrumu partneru sanāksmi. Vai kaut kas mums vēl būtu jāizrunā šodien? Thank you. Uh... Paldies. Kristian, vispirms es gribētu nodot sveicienus no austrumu partneru komponentes mūsu Eiroparlamenta kolēģiem par jūsu pieņemtajiem lēmumiem. Mēs varam tikai atbalstīt jūsu lēmumus un sveiktos. Kas attiecas uz mūsu komponentu, tas ir austrumu partnerības komponenti. Man ir tas gods e, pārstāvēt, būt kļūt par līdzpriekšsēdētāju parlamentārajā asamblējā. Man tas bija liels gods. Un es gribētu sacīt, ka pēc nominēšanas pēc manas kandidatūras nominēšanas tika nolemts, ka četras e, delegāciju vadītāji, e, šie vadītāji automātiski tiks nominēti kā viceprezidenti e, parlamentārajā asamblējā. Kas attiec uz līdzpriekšēdētājiem četrās komitejās, darbs vēl notiek, un mēs ceram, ka līdz šodienas beigām darbs tiks noslēgts. Attiecībā uz līdzpriekšsēdētāju nominēšanu četrās komitejās. Tātad darbs notiek, lai nacionālo delegāciju dalībnieki tiki, tiktu sadalīti četrās komitejās. Es gribētu teikt, ka sanāksmē, kuru auc, e, vadīja Darčie Švilikungs, tika nolemts koncentrēties uz dažiem punktiem, bet šie punkti tiks apspriesti, kad mēs turpināsim darbu pēc būtības. Un tur bija runa par darba grupu par Baltkrieviju un par e, reglamentu darba grupu. Varbūt ir vērts dot vārdu Darčiešvili kungam vārdu, jo viņš vadīs šo sanāksmi. Thank you, Boris. Paldies, Boris. E, Boris jau ļoti precīzi aprakstīja, kā notika diskusijas un kādi bija pieņemtie lēmumi līdz šim. Mēs vienprātīgi dalījām, mēs eh, dalījāmies pieredzē par to, kā beidzot ir izveidots Eironest. Mēs vienprātīgi nominējām Borisu par parlamentārās asamblējas līdzpriekšsēdētāju, un citas, citu delegāciju vadītāji tad automātiski kļūs par vicepriekšsēdētājiem birojā. Kas attiecas uz komitejām, es domāju, ka tas ir galvenais jautājums, kas būtu tagad jāapspriež. To pieminēja vairākas, vairāka delegācija pārstāvi. Tad par priekš, līdz priekšsēdētāju sadalīšanu Um, to varētu varbūt arī vēlāk, bet bija arī priekšlikums runāt par līdzpriekšsēdētājiem darba grupās. Vēl bija ierosinājums principiāli lēmumu pieņemt balstoties uz individuālu kandidatūru iesniegumiem un balsošanu par individiem, bet domāju, ka vairākums partneri vienojās, ka kas attiec uz līdz, priekšē, līdz prezidentu ievieš, eh, ievēlēšanu un komiteju līdzpriekšēdētāju nominēšanu. To vajadzētu darīt nacionālām delegācijām, nevis vairākumam. Vismaz nu, vairums no mums šodien tie, kas pirmoreiz uh, un ne visas delegācijas ir vienādos eh, spēkos varbūt, un tad būtu grūti pateikt, kas ir vairākums, eh, ja tās izteiktos par konkrētiem amatiem komitejās. Lūk, aptuveni tā mēs eh, spriedām šodien sanāksmē. Thank you, thank you very much, uh, David. Paldies, David. Es zinu, ka vēl daži precizējumi un diskusijas vēl notiks abās pusēs. Mēs gribētu lūgt jums, jūs, ja iespējams, būt gataviem ar priekšlikumiem vēlākais rīt no rīta, lai mūsu sekretariāts var sagatavot sarakstus un visas detaļas. Uh, līdz tiks, būs jāpieņem lēmums asamblējai par komitejām. Vai kāds gribētu izteikties par visu, kas ir pateikts līdz šim? Starp citu, jums ir iedots arī e, lēmuma projekts par darba grupām. Es lūkšu apskatīt šo dokumentu. Uh, Šis te lēmuma projekts arī rīt būtu jāizskata asamblējā. Un kā jūs redzat, tur ir vairākas idejas par uh, to, ko darīs šīs darba grupas. Tātad papildus priekšlikumam par, par to, kā lēmumu birojā tiek pieņemti. Mēs piedāvājam arī, ka e, reglamenta darba grupa skatīs prioritārus jautājumus 14.6 punkta ieviešanu. Tas ir ārkārtīgi būtisks intereses jautājums. Tātad mēs gribam no vienas puses ierobežot uh, veto uh, klauzulu. Un mēs gribam arī, lai tiktu skatītu par prioritārie jautājumi. Sīvets kungs. Es sapratu, ka mēs pabeidzam šo te procedurālo mm, diskusiju pusi. Ja tā ir, tad, eh, ja atļausiet, es mm, nomainīšu tēmu uz kādu brīdi. Jo tas, ko mēs tagad redzam, ir ļoti sarežģīts process, lai radītu eironēs. Mums aiz muguras ir grūti mēneši un būtiski ir padomāt, kāds ir politiskais signāls no Briseles, ko mēs rīt izsūtīsim. Mums ir jānosīta spēcīgs uh, signāls šajā te atklāšanas uh, gadījumā. Es gribu sveikt uh, Borisu Tarasju un Kristianu, jo jūs būsiet tie uh, oficiālie pārstāvji, un tā nav tāda vienpusēja sistēma. Un es gribētu norādīt, ka, ka šī politiskā dimensija austrumu politikas pārskatīšanas eh, kontekstā un ņemot vērā to, kas notiek Eiropā parlamentā un pasaulē, tad tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc es vēršos pie jums, Boris un Kristian, lai jūs nosūtītu stingru signālu sabiedrībai gan Eiropā, gan valstīs, kuras pārstāv mūsu viesi, lai mēs parādītu šo jauno Eiropas integrācijas kvalitāti un lai mēs varētu sniegt atbalstu tam, kas tiek darīts gan šeit, gan jūsu valstīs. Un arī jūsu, lai būtu labums jūsu dalībai. Valska kungs. We are, we are... Mēs sākam Veronēsta darbu starp Eiropas komisijas gaidamo dokumentu un augstās pārstāvs par kaimiņu attiecību uh, uh, politiku. Un uh, septembrī uh, Varšavā Polijas prezidentūras vadībā 29. septembrī notiks uh, svarīga konferences. Būtu svarīgi, ka pre uh, prezidentūra savu uh, Uh, skatījumu dotu par to, kādai vajadzētu būt austrumu partnerībai, tie, tās mēķiem, juridiskiem un finansiāliem instrumentiem, kas būs tās rīcībā. Tādēļ mums ir, ja eh, tiku līdz dibināsim politisko komiteju, eh, šāds ziņojums jāizstrādā, un ziņojumam vajadzētu tikt pabeigtam pirms vasaras pārtraukuma. Tas nozīmē, ka vēstījums, ko jūs eh, prasiet, šī vietas kungs, es pilnībā arī to atbalstu, ir tāds, mums būtu jādomā tiešām par austrumu partnerības nākotni, un tas ir jādara tādā veidā, ka operatīvais darbs sāktos tūlīt pat. Un vajadzētu divus līdzreferents, vienu par ES komponentu, otru par austrumu partneru komponentu un par to mēs arī varam pieņemt lēmumu šovakar. Lai secinājums un signāls būtu tāds, mēs strādājam pie dokumentu, pie pozīcijas, kas uh, jau drīz tiks arī galoģi sanāksmē un sabiedrībai stādīt priekšā. Paldies, Sariš Volska kungs! Protams, mēs visi esam gatavi sākt darbu pēc iespējas drīzāk, bet eh, baidos, ka šovakar šo lēmumu nevarēsim pieņemt. Mums ir jāgaida līdz Eironest izveidēji rītdien. Tad arī tiks izveidots komitejas, un tad, protams, mēs komitejām varam izteikt šos priešlikumus, bet nu, labi. Onas Jankungs lūdzu. Paldies! Dargie kolēģi, es gribētu atgriezties pie dokumenta, ko mēs nesen apspriedām. Uh, Lēma projekts par darba grupām. 6. Bis punktā ir teicis, ka reglamentā citi starpā būs arī par šī panta implementāciju runa. Un šeit, es domāju, būtu jāpievieno vēl viens punkts. Proti, reglamenta izstrādes darbgrupa risinās rotācijas jautājumu, jo mūsu komponentā, tas tika apspriests, un kopīgais lēmums bija tāds, ka mums tas ir jāimplementē, paturot prātā ne tikai taisnīgumu un politkorektumu, bet arī to, ka varbūt eh, reiz pēc iespējas drīzāk Baltkrievija arī iesaistīsies Eironest darbā, kā pilntiesīga locekle. Un kas notiks tad? Tad mums būs jāpārskata e, arī posteņi, amati. Tādēļ es domāju, ka rotācijas princips ir šeit jāparedz, kā sestajā punkta kāds no apakšpunktiem var būt. Hovanas Jankungs, jūs esat beidzis tagad, ja? Jā, esmu. Nu, tad es teikšu tā, saka priekšsēdis, mēs varētu vienoties par to, ka tiklīdz darba grupa tiks izveidot, visas delegācijas tajā būs arī pārstāvēts un varēs izvirzīt savus priekšlikumus konkrētiem jautājumiem, kas pat labam reglamentā vēl nav atrunāti. Tas būs pastāvīgs priekšlikumu uzlabošanas darbs ierosinu, ka mēs šeit tagad neveicam izsmeļošu risinājumu jautājumu uzskatījumu, jo no mūsu puses ir zinām, zināms priekš, zinām priekšstāta. Mēs sesto punktu minējam, jo tā ir daļa no kompromisu, ko mēs cenšamies panākt arī attiecībā uz reglamentu Tādēļ mēs to īpaši pieminējām, bet rotācijas jautājums, vai varbūt varam to saukt arī savādāk, var būt arī ierakstīts e, mūsu reglamentā, bet īstenībā tas ir jautājums, par ko būtu jāvienojas Alstrum partneriem savā starpā. Es nedomāju, ka mums kā Eiropas parlamentam tajā būtu jāiejaucas, bet ja jūs vēlties, es piekrītu, ka mēs varam arī izteikt priekšlikumus darbu par nākamreiz, kad sanāksim. Uh, varam to arī eh, iekļaut mūsu reglamentā. Jā, lūdzu, atvainojiet eh, par neatlaidību, bet katrā vienošanās ir divas puses. Ja mēs šeit eh, pieminam šo vienošanās aspektu, tad minēsim arī to, par kur mēs esam vienojušies, proti par to, kā risināt konfliktus. Es negribu radīt eh, jaunas šķēršļus mūsu darbam, bet es domāju, ka ir labāk eh, atteikties no šī seši bis punkta, jo, protams, mēs to risināsim. Katra delegācija var iekļaut to darbkārtībā, kāpēc mums tas būtu īpaši jāuzsver. Pirms es dodu Muradova kungam vārdu, es gribētu teikt, ka mēs tādēļ to izceļam, jo tas bija varbūt vienīgais strīdīgais jautājums mūsu sanāksmē. Tādēļ es domāju, ir vērts tiecoties uz kompromisu, kuru es ceru mēs arī e, panāksim, īpaši pieminēt, ka šī darba grupa risinās šo jautājumu. Jūs ziniet, Hovanas Jankungs, ka šis pants tika uzņemts ar zināmām šaubām eh, no daudz eh, lielāko daļu delegāciju puses, pat ja mēs to paturētu reglamentā. Tādēļ es domāju, ka būtu gudri to īpaši šeit pieminēt, runājot par darbu tām. Bet labdošu tagad vārdu Muradov kungam lūdzu. Dārgie draugi, kolēģi, paldies Vigenin kungs. Uh, par jūsu ievadu un Azerbaidžānas delegācijas eh, vārdā es gribētu pateikties visiem, kas ir pilši pūlis šīs sanāksmes eh, izveidē. Jūs eh, par 6.8.6b reglamentu punktu runājat, un es gribētu to apspriest tagad, jo tas ir viens no jautājumiem, kas tika arī pacelts visās mūsu sanāksmēs, jūs to ziniet, un es domāju, ka būtu godīgi un produktīvi runāt par to tagad. Un ja mēs nevaram panākt uh, lēmumu šajā sanāksmē, tad tomēr mums ir iespēja to pārunāt un rīt pieņemt galu lēmumu. Jo tieši šis ir viens no strīdīgākiem jautājumiem pat labam, nu, un šeit mums ir arī dažādi viedokļi starp četrām valstīm, tādēļ būtu labāk. Tagad jau sāk to risināt. Paldies! Morado kungs, ja vēlties, mēs varam debats eh, atkal atvērt, bet no mūsu puses vismaz mēs esam gatavi atbalstīt jebkādu risinājumu, kas apmierinātu gan jūs un armēņu delegāciju, eh, kas, acīm redzot, ir galvenais eh, strīdus, strīdus šajā jautājumā. Šodien mēs nevaram pieņemt jums nekādas lēmumus uzspiest, tad drīzāk mēs gribētu dot jums iespēju rast kompromisu eh, gala sarunās. Ja kompromiss netiks panāks līdz rītdienai, tad mums jāraugās, kā mēs risināsim tieši šo jautājumu. Bet mūsu sapratne bija tāda, ka, ja mēs īpaši pieminam, ka darba grupa par, par precedūras jautājumiem, tiem būtu jārisina, vai reglamentu jautājumiem būtu jārisina šie jautājumi. Un tā kā mēs jau esam pieņēmuši soli lēmumu eh, vitālo interešu definīcijas sašaurināšanai, tas, tas varētu būt tāds kompromiss, ko mēs lūdzam jūs nopietni izvērtēt un varbūt arī pieņemt. Bet ja nē, tad es vēlreiz tikai varu teikt, ka mēs jums nevaram uzspiest vai Armēnijas delegācija uzspiest lēmumu. Vismaz ne šajā sanāksmē. Lūdzu, Murado kungs. Paldies, Vigēnin kungs. Tieši tas arī ir iemesls, kāpēc tik svarīgi to tagad apspriest, jo tikai tā mēs varam pieņemt lēmumus birojā. Parasti lēmumi nāk no četrām komitejām, tā, tur tie tiek ierosināti, un tad tie nonāk birojā, un tas tad izlemībai to nosūtīt Eironest asamblēju vai atgriezt komitejai tālākam darbam. Tad es ierozinu, ka mēs varam tagad par šo jautājumu diskutēt. Bet ja mēs eh, tagad nepieņemsim lēmumu šajā foruma sanāksmē, tad varbūt darīsim to šodien ar delegācijas vadītāju kopā. Jo mēs zinājām, ka šeit bija priešakums par reglamenta grozīšanu attiecībā uz darba grūtām. Murado kungs, es teiktu tā, es personīgi esmu pilicis visas pūles, lai rastu šeit risinājumu. Baidos, ka mēs šeit un es vairāk nevaram darīt lietas labā. Ja jūs varētu precizēt tieši, kāds būtu jūsu priekšlikums, tad mēs varbūt varētu turpināt par to diskutēt, nu labi, bet eh, es domāju, ka, ja mēs izsakām priekšlikumu, tad reglamentu jautājumos vitāli interešu jaut klauzulu nevarētu tikt izmantot. Birojs gatavo asamblējas darbu kārtību bet neviens no austrumu partneriem nevar izmantot vitālu interešu klauzulu, lai bloķētu jautājumu, kas, eh, jautājumu iekļaušanu asamblējas darba kārtībā. Bet asamblējā katra delegācija var panākt to, ka lēmumi netiek pieņemti, ja tas apdraud uh, eh, tautas uh, eh, izdzīvošanu. Hercogas kundze lūdzu vārdu. Paldies priekšēd. Jā, man sauc Edita Hercoga un es esmu, mans vārds rīts priekšā, lai vadītu uh, uh, reglamentu jautājumu rīt. Esmu Ungāriet un esmu atvērta attiecībā uz eh, visām delegācijām no sešām valstīm, saka priekšsēd, un es ierosinu, ja mēs vienosimies darba grupas izveidu gadu garumā, lai risināt detaļu jautājumus, tās arī būtu pareizais veids, kā to darīt. Tomēr varbūt mēs varētu rīt maz darbu grupu uh, sasaukt, lai tūlīt pat sāktu strādāt un uzskatīt prioritātes. Ja tā mēs varētu risināt, uh, es domāju, ka tas būtu labi. Reglamenti jautājumi gan nav darba uh, kārtībā, bet mēs varētu sanākt, sasaukt pirmo sanāksmu un tad sākt risināt šos prioritātes Eh, kas izskanēja, tā vietā, lai diskutētu par to eh, šeit. Ja jūs tam piekrist, mēs varētu tā rīt strādāt, manuprāt. Paldies, Ercogs kungs, tagad Hekmārka kungs. Liels paldies! Šīvieča kungs un Šarijos Valska kungs jau uzsvēra iepriekš, ka mums ir nepieciešams no šīs sanāksmes raidīt tādu spēcīgu vēstījumu, uzsverot, kas ir būtiskākais Austrum partnerības un Eironest programmā. Lai arī kāda būtu mūsu viedokļi par reglamentu, es domāju, ka mums visiem par to ir jādomā. Man nav recepta, kā šo problēmu atrisināt, bet tieši šī iemesla dēļ mums būs darba grupa, un līdz ar to šis darbs ir liekas. Es nedomāju, ka mums būtu jādara darbs viņu vietā. Mums vajadzētu koncentrēties uz vēstījumu, kāds um, izrietēs no šīs sanāksmes un izskanēs rītdien. Hercogs kundze, cik tas varētu būt tāds ātrāks process, bet es domāju, ka mums visiem vajadzētu ievērot faktu, ka, lai šīs problēmas atrisinātu, vienalga, vai tās ir sarežģītas problēmas vai nē, gal galā tiks izveidotas darba grupas, lai šīs problēmas risinātu. Un tāpēc es domāju, ka būtu daudz labāk, ja mēs paļautos uz darba grupām. Jo tādā gadījumā šādā sanāksmē mēs varētu koncentrēties uz būtiskākiem jautājumiem. Gogolā mums jau ir jānonāk pie kaut kāda kopīga galvenā vēstījuma. Mums ir dažādi viedokļi par to, kā uh, kas ir pareizi un kas ir nepareizi un kā rīkoties pēc būtības, bet ļausim darba grupām strādāt, jo pretējā gadījumā tās nebūs nekāds darba grupas. Paldies, Hokmar kungam, Kirīla kungs lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt gandrījumu un atbalstīt Hokmar kungu teikto. Nu, Es gribētu ne tikai uzstāt uz pozitīvo vēstījumu, kuru mēs raidīsim Eiropas Savienībai, tās dalību valstīm un mūsu partneru valstīm, bet arī runāt par katras delegācijas atbildību, lai nodrošinātu, ka šie signāli ir pareizi, tīpaši ņemot vērā šo vēsturisko brīdi, kas būs rītdien. Es domāju, ka būtu visnotaļ negatīvi tagad pievērsties vienai konkrētai darba, da, darba problēmai, kuru darba grupa mēs risināsim pēc rītdienas, jo ja mēs tagad koncentrēsimies uz šo jautājumu, tad mēs gal galā rezultāts var būt tāds, ka mēs raidam vēstījumu, ka mēs risinām jautājums, kas skar tikai kāds konkrēts valsts vai dievu dēļ. Uh, radīsim riskantas situācijas, kurās ir iesaistīts dažas valsts, un politiskā ziņā tas ir absurds. Tāpēc dosim iespēju darba grupai un centīsimies to risināt. Ja tas netiks atrisināts, tad es esmu pārliecināts, ka šai asamblējai vajadzētu vispirms iegūt lielāku uzticēšanos vienam pret otru, tā kā nevajadzētu tagad risināt šos jautājumus. Paldies Kirilo kungam! Šķiet, ka jūs piekrītat dot šo iespēju darba grupai tikties jau rītdien un sākt strādāt īpaši pie šī jautājuma. Bet tagad došu atkal vārdu Marādo kungam, lai viņš varētu rēģēt. Es tikai gribētu atbalstīt ideju strādāt rīt pie šī jautājuma, jo kopumā mēs piekrītam tam Mums nevajadzētu tagad iestrēgt šajā procesā, jo par lielākajām, par galvenajiem jautājumiem mēs esam viensprāts. Paldies, Marādo kungs, par izrādīto sapratni. Es saprotu, ka mēs visi piekrītam un lūksim Hercogs kundzi tad, kad būs eh, attiecīgi nominēts arī kolēģis no austrumu partneru puses. Uh, censties norganizēt jau rītdien pirmo darba grupas sanāksmi, kurā tad tiks lēmts par šo jautājumu. Līdz ar to esam mūsu topošās asamblējas pirmo kopīgo sanāksmi pabeiguši, un tagad es vēlētos jūs uzaicināt uz nelielu pieņemšanu ārpus šīs zāles. Liels jums paldies!